Good morning, dear colleagues. Kolēģi, labrīt. Mēs eh, sāksim mūsu sēdi. For these extra... Tas ir ārkārtas pagarinājums Lībe komitejas kārtēji sēdē, kur notika vakar. Un atgādinu, ka šodien kopā ar mums, šodien mums notiek eh, Lībe komitejas ārkārtas eh, pagarinātā sēde, lai varētu izskatīt eh, demokrātiskos procesus vidusjūras reģiona centrālajā daļā un ietekmi uz migrācijas plūsmām uz Eiropas Savienības imigrācijas un patvērumu politiku. Notiks viedokļu apmaiņa klātesot Ungārijas prezidentūrai, kur šodien šeit pārstāva Pēters Gjorkos, kurš ir Ungārijas pastāvīgais pārstāvs Eiropas Savienībā, eh, komisāriem Alstrēmai, kuru mēs eh, sveicam mūsu komitejas sēdē, un ģenerāla sekretāram eh, Eiropas ārējās darbības dienestā, un kopā ar mums ir arī Ilka Laitīnenes, kurš ir eh, Frontex aģentūras izpild direktors. Mums ir jāapspriež notikumu, kuriem mēs sekojam cieši ikdienā, notikuma attīstību Tunisijā, Eģiptē un Lībijā. Mūs, pirmās debates notika pagājušajā Strasbūras sesijā. E, šobrīd mēs saņemsim jaunāku informāciju par nesenajiem notikumiem no eh, padomas prezidentūras, no ārējās darbības dienesta, no komisārs Malmstrēms un no Frontex. Un mēs eh, Eh, eh, šodien strādāsim pusotru stundu mūsu ārkārtas pagarinātajā sesijā. Tādējādi es izceļu vēlreiz to, cik svarīgs ir paredzētais taimings, pie kura mums ir jāpieturās Un diskusija ir jāpabeidz pusotras stundas laikā. Tas ir mums atvēlētais pagarinājums. Tāpēc es eh, piedāvāju uzklausīt mūsu viesus piecu minūšu garumā. Ik eh, vienu no viņiem pēc tam izteiksies koordinatoris, piedāvāju divas minūtes, divas ar pus minūtes katram eh, koordinatoram, un pēc tam turpmākās diskusijas no deputātu puses, kuri vēlas izteikties. Es piedāvāju uzklausīt vispirms Ungārijas prezidentūru, kuru pārstāva pastāvīgais pārstāvis eh, Pēters Gjorkošs. Eh, Paldies! Prezidentūra augstu vērtē šo iespēju sniegt savu viedokli par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Un eh, mēs arī vēlamies parādīt, cik ciešā sadarbībā strādā institūcijas. Vispirms gribu pateikties eh, parlamenta komitejas priekšsēdētājiem. Viņam patiesībā ir tāda pati ehm, kaklasēts krāsa, kā man tas jau liecina par mūsu kopīgo virzību. Uh, Un Ungārijas prezidentūra iekšliet un tiešliet padomis eh, ietvaros eh, eh, organizēja kopīgas pusdienas, un arī citi pārstāvi no dalību valstīm bija klāt, kur tika spriest par situāciju Dienvidā Afrikā, Ziemeļāfrikā, tūks atvainojas. Un tā, pateicoties mūsu rīcībai, līdz šim mēs varējām uh, noturēt e, šo situāciju kontrolē, iestādes ir spējīgas reaģēt, e, taču e, katrs no maniem kolēģiem jums konkrēti stāstīs par viņu kompetencēm. Situācija ļoti sarežģīta, visaptveroša, un es domāju, tad, ja mēs runājam par gatavošanos Marta padomēji, tad eh, mums ir jāsniedz eh, divas izsaprošas atbildes. Pirmkārt, ekonomiskā finanses situācija, un otrkārt ir situācija Ziemeļāfrikā. Līdz šim prezidentūra reaģēja piecās jomās. Pirmā joma bija bēgļu plūsma no Tunisijas, Lampedūzai, tas bija izaicinājums ar to saskarties. Itālija un Malta lūdza uh, Uh, lai uh, iekšlietu un tieslietu mm, padomas ietvaros uh, Ungārija tad šo situāciju analizētu, analizētu pagājušajo ceturtdienu, tad arī notika šī oficiālā sanāksme. Un tika mobilizēts attiecīgie procesi un iestādes. Un pat labam situācija tiek, ir labās rokās, bet es domāju, komisija jo īpaši Frontex jums sniegs plašākus, detalizētāku izklāstu. Tālāk bija um, Eiropas Savienības pilsoņu evakuācija. Ir zināms, ka Tripolī nav Eiropas Savienības delegācijas. Un uh, tur ir apvienoto, tāda kā apvienoto nāciju vēstniecība. Un uh, šajā ziņā Ungārijas prezidentūra, uh, sadarbojoties ar vienu aģentūru šeit Briselē, mēģinājām izstrādāt tādu sistēmu, uh, lai dalībvalsts pārstāvi būtu informāti un, informāti un vairāk par 80% Eiropas Savienības pilsoņu jau ir bijuši evakuēti vai tuvākā laikā tiks evakuēti no Lībijas. Bet, bet Ungārijas vēstniecība nodarbojās ne tikai ar Ungārijas pilsoņiem, bet arī ar citu Eiropas dalībvalstu pilsoņiem. Lībijas varas iestādes sazinās tikai ar uh, Ungārijas vēstniecību, kas pārstāv Eiropas Savienību. Augstais pārstāvis um, iedarbināja arī, uzsāka arī informācijas centra darbību, kas ir pastāvīgā bāze, kura ienāk un uh, tiek padot tālāka informācija, lai varētu attiecīgi evakuēt Eiropas Savienības pilsoņus no Lībijas. Vakar norisinājās divi svarīgi notikumi reaģēšanas darbības ziņā. Padome ieviesa šo ātro kontrolis, ātro drošības kontroli. Būtībā tātad tas ir saistībā ar sankciju uzlikšanu Lībijai. Un drošības padomes locekļi paziņoja, ka tā ir visātrākā Eiropas Savienības e, rīcība pēc, er, pēc e, ano, drošības padomas lēmumu. Un e, padomu te rīkojas saskaņā ar rezolūciju, un šķiet, ka mūsu darbība arī atbilst Eiropas Savienības kritērijiem. bet te ir jautājums, vai būtu jāpaplašina tā saucamie sāraksti vai pielikumi. Un visbeidzot, eh, te ir jautājums, kas ir saistīts ne tikai ar tiešo drošību, bet arī ar ekonomikas jautājumiem, ekonom, kā tas ietekmēs ekonomikas krīzi. Un vakar tika sniegts pārskats par situāciju saistībā ar naftas un gāzes eksportu, un e, tika secināts, ka Eiropai pat laban ir pietiekošas rezerves un nav vajadzīga ārkārtas e, pasākuma šai ziņā. Tas arī būtu viss no manas puslies. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Pateicamies par jūsu centieniem pieturēties pie jūsu runāja atvēlētā laika, un tagad vārds e, komisārai. Ceru, ka arī jūs tā rīkosties. Paldies, saka Māstrēms kundze. Paldies par šo iedrošinājumu, dāmas un kungi. Esmu priecīgi būt jūsu vidū, un es domāju, mēs esam parādījuši, ka Eiropas Savienības eh, iestādes var sadarboties, ka tas ir nepieciešams. Kā jau sacīja prezidentūras pārstāvis, mēs esam ciešā sadarbībā, un arī komisārs Fīle afet komitejā vakar eh, par to stāstīja. Mēs varam sadarboties jaunos eh, veidos un apvienot mūsu spēkus. Protams, no vienas puses mēs saskaramies ar vēl nebijušu situāciju, sauciens pēc brīvības, pēc demokratizācijas valstī, kur tā tika apspiesta, un no otras puses arī dramatiskā vardarbība Lībijā, kas ir pamats mūsu bažām, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit. Uh, Tāpēc mums ir jāizveido holistiska visaptvaroša pieeja tam un arī tāda, kas būtu ilgspējīga. Mums ir jāatbalsta cilvēki viņu ceļā uz demokrātiju un brīvību un jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā tā īstenošanai. Vēstnieks īsumā pastāstīja par eh, pārunām padomē. Es te sīkāk nestāstīšu, katrā ziņā tās bija ilgstošas un eh, auglīgs pāruns. Eh, īsumā tika pārunāta situācija Itālijā, kur komisija rīkojas ļoti ātri, sniedzot palīdzību Itālijas varas iestādēm. Laitinen kungs, es domāju, stāstīs par to sīkāk. Pēc ļoti īsa un ātra kontakta ar Itālijas varas iestādēm mēs varējām izmantot uh, mūsu spēkus meklēšanas un glābšanas operācijā un arī uh, Lampedūzas uh, tuvumā Frontex darbojas uh, šādā pašā veidā, pārbaudot, vai arī nav kāda krimināla aktivitāte. Mēs arī sazinājāmies ar varas iestādēm, lai uzzinātu, kā mēs tām varam palīdzēt humanitārā jomā. Šķiet, ka situācija tagad ir pierimusi pēdējo dienu laikā. Uh, uz Lampedūzu nav devušies tunisieši. Un mēs paraudzīsimies, redzēsim, vai tā ir tendence, vai tomēr situācija atkal mainīsies. Patiesībā uz Lampedūzu dodas jauni tunisieši, spriežot pēc tās informācijas, kas mūsu rīcībā diezgan labi izglītoti, me meklējot labāks nākotnes iespējas un uh, viņi cer uz starptautisko aizsardzību bet šķiet, ka vairums no šiem cilvēkiem ir ekonomiski migranti. Runājot par situāciju Lībijā, tā mainās katru stundu. Es domāju, ka ģenerālsekretārs par to vēl sīkāk pastāstīs. Katrā ziņā mūsu bažas arvien pieaug. Pl cilvēku plūsma no Lībijas uz kaimiņu valstīm arvien pieaug. Bieži vien ir tā, uh, kad apmēram 100 tūkstoši cilvēki devušies uz, Tun uz Ēģipti un Tunisiju. Protams, ka viņi dodas prom ļoti bīstamas eh, vardarbībās saspīlētas situācijas. Un mēs esam ļoti ātri reaģējuši šo situāciju un palīdzējuši Tunisijas un Ēģiptes varas iestādēm, nosūtotām 3 miljonus eiro Un ir arī pārstāvi no ECO, kas uh, palīdz uh, uz vietas. Mana kolēģe Georgievs kundze arī tur darbojas. Katrā ziņā situācija uz robežām ir uh, tuva humanitārajai katastrofai. Mums ir arī jāgūst informācija no viņiem, jānovērtē tā. Prezidentūra vērtēja, minēja Eiropas Savienības pilsoņus. Šķiet, ka vēl ar vienu ir apmēram 1200 Eiropas Savienības pilsoņu šai valstī. Mēs mēģināsim viņiem palīdzēt. Runājot par situāciju, varētu gaid, būt gaidāms bēgļu plūsmas no Lībijas. Šie cilvēki bēgļi jau ir devušies no, uz kaimiņu valstīm, kā jau bija gaidāms, taču, protams, mēs nevaram izslēgt to, ka viņi dosies arī uz Eiropas Savienību. Tas ir atkarīgs no tā, kā situācija atrisināsies Lībijā, vai tā pilnīgi sad, uh, sagrūš šī valsts, vai tomēr kaut kāda valdība vēl paliks. Uh, nav nekādas vajadzības tagad spekulēt ar skaitļiem, bet skaidrs, ka mēs uzraudzīsim šo situāciju. Mēs arī secinājām, kādi instrumenti mums Eiropas Savienībā ir pieejami. Mēs raudzījāmies uz ārkārtas fondiem. Pat laban ir 25 miljoni pieejami ārkārtas situācijām. Protams, tad, ja krīze kļūst dramatiskāk, tad mums jāraugās, eh, kā mēs varētu šo summu palielināt, kur būtu meklējami papildus līdzekļi. Padomi ir arī interesēta Frontex lomas stiprināšanā. Frontex varētu paplašināt savas uh, Eh, kompetences, arī palielināt personālu, eh, palīdzot tai situācijai, kas izvēršas Itālijā un Maltā. Un runājot par eh, bēgļiem, bēgļu organizācija vēl ar vienu nav visaptvaroši iesaistīta, bet tai ir iespējas vairāk koordinēt savu darbību ar dalību valstīm lai nodrošinātu, ka tiek ievies uh, attiecīgas, uh, ir iespēja attiecīgi uzņemt bēgļus. Protams, mums ir jāraugās arī uz ilgtermiņa atbalstu šīm valstīm. Pat labam mēs pārskatām savu kaimiņu valstu stratēģiju. Protams, ka šī stratēģija politiskā, migrācijas un ekonomikas jomā ir jāpārstrādā pašreizējā situācija jāņem vērā. Un šai sakrā mēs arī esam uh, ja ciešā kontaktā ar augsto pārstāvu bēgļu jautājumus no ANO. Un eh, te ir arī runa par migrantiem un starptautiskās aizsardzības eh, ieguvēju. Padomē arī tiek skatīts iespējas, kā tos varētu aizsargāt, bet man šķiet, ka padome tomēr nevisai gribēja šo jautājumu risināt. Uh, Un e, Aštons kundze, Georgievs kundze, Fīlis kungs, visi, visi šie komisāri sadarbojas, e, lai secinātu, kā, kā mēs varētu situāciju risināt, ka situācija paliet, paliek arvien dramatiskāk, bet mums ir jāizrāda solidaritāte. Tas paldies priekšstādātāji, man rod bija mazliet e, garāk nekā bija paredzēts, par to es atvainojos, bet es katrā ziņā vērtēju arī jūsu ieguldījumu. Paldies! Paldies, Melstroms kundze. Tagad dosim vārdu Vimon kungam, kas ir ārējās rīcības dienesta ģenerālsekretārs. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu runāt pēc iespējas īsāk. Man liekas, ka viss jau ir pateikts. Es tikai gribēju sniegt jums dažus papildus faktus. Es varbūt gribēju nodalīt situāciju Lībijā un Tunisijā un Eģiptē jo, kā jūs varat iedomāties, situācijas šajās valstīs atšķirās. Runājot par Lībiju, pašlaik mums ir tāda trīspusēja pieeja šai valstī. Pirmkārt, mēs evakuējam cilvēkus, Eiropas pilsoņus, un šeit es gribēju paslavēt Ungārijas prezidentūru, jo Viņa padarītais ir ārkārtīgi iespaidīgs, it īpaši ņemot vērā grūtos apstākļus. Kā komisāri jums teica, mēs e, uzskatām, ka pašlaik mums tur vēl ir viens tūkstots Eiropas pilsoņu. Iespējams, ka šie cilvēki nemaz nevēlas doties prom. Galvenā problēma, ar ko mums nāksies saskarties tuvākajā laikā, ir pilsoņi, uh, kas nāk no Tunisijas, no Ēģiptes un kas savācās uz robežas. Galvenokārt starp Tunisiju un Lībiju. Šie cilvēki lūdz palīdzību, lai atgrieztos mītnes vietā. Pašlaik mēs runājam apmēram par 20-30 tūkstošiem eģiptiešu Tunisijā, kas mēģina atgriezties savā valstī, uh, Eģipte, protams, ir mobilizējusi visas iekārtas aprīkojumu, bet lūdz arī palīdzību no citām valstīm, ieskaitot Eiropas Savienību. Otrā lieta, kas kļūs aizvien nozīmīgāka, ir humanitārā, humānā palīdzība. Nevalstiskās organizācijas sāka darbu Lībijā, jo pirms tam tas nebija atļauts. Galvenokārt ir runa par Bengāzī reģionu un valsts austrumiem, Protams, ka tās strādā slimnīcā, situācija diezgan dramatiska, ir nepieciešama palīdzība, piegādājot medicīnisko aprīkojumu, zāles, iespējams arī pārtikas e, veidā palīdzību būs jāsniedz. Kā prezidentūra teica, jārunā arī par politisko rīcību, mēģinot apturēt vardarbību, uh, un mēģinot novērst dramatisku notikumu izvēršanos Lībijā. Šeit mēs runājam par sankcijām, kas ir diezgan iespaidīgas. Un par šīm sankcijām ir vienojušies e, pavisam ātri, gan Ņujorkā, gan arī Briselē. Protams, ka situācija var mainīties jebkurā laikā un ir jā, būs nepieciešami jauni pasākumi un nepieciešams papildus starptautiskās konsultācijas. Runājot par Ēģipti un Tunisiju, es gribēju teikt, ka jāskatās uz divām lietām. Pirmkārt, politisko situāciju, kur joprojām ir liela neskaidrība, jo pārējas valdība mēģina strādāt pie trīs dažādām lietām. Pirmkārt, konstitucionālās reformas, konstitūcijas pārskatīšanas, otkārt pie vēlēšana procesa izveides, izvērtējot vai no sākuma jāvēl prezidents vai likumdevēji. Tie, tie ir tie galvenie politiskie jautājumi, par ko šajās valstīs runā pašlaik. Vēl runājot par šīm divām valstīm, mums būtu jāskata, kādas būs šo valstu īstermiņu un ilgtermiņu vajadzības, ekonomiskās atjaunotnes jomā, sociālo problēmu risināšanas jomā. Viena no problēmām, kas mums būs jārisina tuvākajā laikā, ir, kā saņemt precīzākus pieprasījums no Tunisijas un Ēģiptes. Tam būs nepieciešams laiks. Mums ir eh, pateikts, kāda veida palīdzība varētu būt nepieciešama. Mēs skatāmies, ko mēs šajā ziņā varētu darīt. Bet nu, problēma pašlaik ir saņemt tādus skaidrus palīdzības pieprasījumus, kas tad ir vajadzīgs. Jo pašlaik izskatās, ka Eiropa it kā mēģina uzspies savu palīdzību. Bet mēs tieši vēlamies izbēgt no šādas situācijas, jo tas ir tas, ko šīs valstis nevēlas. Līdz ar to es arī gribētu beigt priekšsēdētāji. 5 minūtes es runāju. Paldies, Vimont kungs. Jūs tieši pieturējieties pie 5 minūšu ierobežojuma. Tagad došu vārdu Ilkam Latinenam, Frontex izpildirektoram. Paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! Es runāšu pavisam īsi, es sagatavoju divus slaidus Es ceru, ka jūs tos eh, varēsiet tūlīt arī ieraudzīt. Kā iepriekšējie runātāji teica, situācija joprojām ir neskaidra. Neskaidrība pieaug. Un mēs nezinām, vai kāds no tiem scenārijiem, ko mēs esam izstrādājuši, arī realizēsies dzīvē. Vimant kungs teica, ko ārkārtīgi nozīmīgu, ka mums nebūtu jāskatās uz šīm valstīm kopumā, jo valstis atšķirās. Tāpēc ir nepieciešams izvērtēt katru valsti atsevišķi. Dažādi scenāriji nozīmē to, ka ir jārunā par dažādām migrācijas plūsmām. Joprojām ir migrantu plūsmu no Tunisijas uz Lampedūzu. Komisāri jau to labi izskaidroja. Viņa pastāstīja, no kā sastāvēja šī plūsma, jo galvenokārt bija runa par ekonomiskiem migrantiem. Mums bija jāstrādā ar tiesību sargājušām iestādēm un citām iesaistītām iestādēm, Vēl mēs varam runāt par tādu migrantu plūsmu, kam ir nepieciešama aizsardzība. Nu, ir skaidrs arī, ka mūsu operācijām jāatbilst šiem te potenciālajiem scenārijiem. Runājot par padarīto, mēs esam uzsākuši operāciju Hermes pirms vairāk kā nedēļas. To pieprasīja Itālija. Mēs esam izpildījuši pat vairāk kā simtprocentīgi Itālijas pieprasījumus par uh, darbiniekiem un tehnisko palīdzību. Itālijas iestādes veids skrīningu, izvērtēšanu, un šeit es runāju ne tikai par Lampedūzu, kur joprojām ir vairāk kā 900 šādu migrantu, bet arī citās Itālijas vietās. Uh, Situācijas uzraudzība ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs analizējam riskus un strādājam ilgi. Pagājušajā nedēļā aizsūtīju vēstules uz ANO un Startautisko migrācijas organizāciju, lai, nosūt, lai viņi nosūtu, nosūtītu vienu ekspertu uz eh, mūsu biroju un lai nodrošinātu, ka visa nepieciešamā informācija no šīm organizācijām nonāktu arī mūsu redzeslokā. Un arī, protams, pretējā virzienā informācija tiktu nosūtīta. Mēs cieši sardarbojamies ar ārējās rīcības dienestu, ar uh, informācijas centru, nosūtam informāciju arī uz Eiropolu, kā komisāra teica. Eiropola ir uh, cieši iesaistījies šajās aktivitātēs. Runājot par e, e Eiropas bēgļu biroja darbību, arī šis birojs ir iesaistījies. Mēs sniedzam administratīvu un ikdienas darba atbalstu šim birojam. Tagad īsumā par operāciju Hermes. Kā jau teicu, šī operācija nolit norit eh, pilnā sparā, lai gan migrantu plūsma ir mazinājusies. No 26. februāra nav jauni migranti ieradušies. Izskatās, ka Tunisijas iestādes aktīvi strādā, dara visu, kas ir nepieciešams. Tātad pašlaik viņi atkal darbojas pēc tā īsā pārtraukuma, kad bija nemieri. Kā jūs redzat, šeit tas zaļais uh, lodziņš parāda dažādu stimulējušo faktoru ietekmi, un zilais eh, parāda migrantu skaitu, ierašanās vietas un tā tālāk. Mēs esam izstrādājuši reakcijas, iespējamās reakcijas uz noteiktiem scenārijiem. Ir skaidrs, ka mēs nevaram eh, piesaistīt nepieciešamu aprīkojumu darbiniekus nekavējoties, jo mums vienkārši tādu pašiem uzreiz nav. Galvenais mums ir jābūt aktīviem, jāskatās nākotnē un nevajadzētu pārlieku reaģēt un radīt paniku un kaut kādus nepamatots apsvērums izteikt. Ir nepieciešams līdzsvers šajās situācijās. Maltā pašlaik uz Maltu tiek izdarīts liels spiediens, Maltai ir nepieciešama palīdzība no citām dalību valstīm. Šovakar es pats došos uz Maltu, lai runātu par to, kā operāciju Hermes arī varētu veikt šajā valstī. Un nobeigumā es gribēju pieskarties Grieķijas jautājumam. Lai gan situācija uz Grieķijas-Turcijas robežas tiek kontrolēta un par 75% ir samazinājusies migrantu plūsma salīdzinot ar pagājušā gada novembri, tur joprojām ir problēmas, un to nevar nošķirt no tā, kas notiek Ziemeļāfrikā, jo joprojām viens no galvenajiem iemesliem ir šo te valstu saikne ar Istambulas uh, lidostu. Tātad ir iespējams atlidot no šīm vietām uz Istambulu. Un ir skaidrs, ka šie te migranti ir vis, vislielākā migrantu grupa, kas mēģina šķērsot šo robežu. Tāpēc mums būtu jāplāno, ko darīt šajā vietā. Un pašā nobeigumā es gribēju pieskarties tam, ko teica komisāre. ja ilgākā laika periodā šīs problēmas neatrisināsies, mums būs jāatgriežas pie finansējuma jautājuma, jāpieprasa papildus finansējums. Paldies! Paldies, Lētinēm kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad uzsāksim pirmo diskusiju raundu. Uh, uzstāsies politisko grupu koordinatori. Un Pēc tam, es domāju, mēs varam uzklausīt mūsu referentu par Lībijas Eiropas Savienības nolīgumu Annu Gomešu. Un Eiropas parlamenta Māgrebas delegāciju priekšsēdētāju Pancēri. Cik es saprotu, viņš ir kopā ar mums šodien. Es uh, piedāvāju katram koordinatoram izteikties maksimāli divu minūšu garumā, lai mēs varam iekļauties laikā. Būsutilkungs eh, un Morvaikungs, kas ar jums? Jā, parastais jautājums, bet vai arī pie grupām nepiedarošajiem deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus? Mēs, pat ja mēs runājam par nedemokrātiskām valstīm, jūs varēsiet uzdot eh, jautājumu otrajā kārtā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu pateikties visiem runātājiem kuri ir kopā ar mums šorīt un apsveicu viņu uzstāšanos. Situācija, kā jau tika norādīts, ir ļoti plūstoša. Esmu pats no Maltas un nedēļas laikā mana valsts ir uzņēmusi 12 tūkstošus eh, eh, lībiešu Un tas fakts, ka tas notika raitī, ir skaidrojams tikai ar to, ka dažādas eh, dalība valstis eh, nosūtīja es runāju par 12 tūkstošu evakuēt, evakuātiem, kuri pārstāv 89 valstis šeit, bet uh, citas valstis, kur piedarīgie šie ir, nosūtīja savus kuģus un lidmašīnas tiem pakaļ. Bet neraugoties uz to, ka Pirmā eh, prioritāte ir vardarbības pārtraukšana. Es apsveicu apvienoto nāciju sankciju šai sakarā, lai gan baidos, ka tās varētu būt nepietiekams, lai apturētu vardarbību šobrīd. Otra mūsu prioritāte ir nosūtīt humano palīdzību uz Lībijas Lībijas tautai ir skaidrs, ka lībiešiem eh, pietrūkst pārtikas, zāļu, un mums ir jārīkojas kopīgi, lai varētu šo humanitāro palīdzību nosūtīt. Trešā prioritāte, un tā ir tikai trešā, mūsu eh, plāni eh, imigrācijas ārkārtas situācijām, iespējamām ārkārtas situācijām, kas var izcelties. Uh, Ir skaidrs, ka mēs neviens to nevēlētos, bet tas ir iespējams, jo tas notiek jau starp Lībijas, Tunisijas un Lībijas Ēģiptes robežām. Un šīs zonas ir eh, paziņots par humanit humānas ārkārtas situācijas zonām, tāpēc mums ir jābūt gataviem, ka situācija cilvēku plūsmas situācija no Lībijas var pavērsties Eiropas virzienā, vai mēs esam gatavi viņu uzņemšanai, vai ir Frontex operatīvais plāns jau sagatavots atvilknītē, lai to varētu vajadzības gadījumā izjūt, ja tā tik tiešām notiek. Kur šie cilvēki kas varēs izkļūt no Lībijas, uz kurien Frontex eh, tos vedīs, vai uz atbrīvotajām Lībijas daļām, tādām kā Bengāzī, vai uz Eiropas dalībvalstīm, un tādā gadījumā uz kurām. Es eh, apzinos, ka padomē, kas acīm Austrēms eh, gundze apetīti nav pārāk liela eh, cilvēku uzņemšanai, bet mēs saskaramies ar sarežģītu situāciju un sarežģītā situācijā mums visiem ir jābūt vienotiem. Paldies, Morājas kungs, lūdzu. Ja varat izteikties divu minūšu laikā, paldies priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka mūsu kolēģu veiktais darbs ir augsti jāvērtē. Un to es gribu teikt arī par sākotnējiem frontes aktivitātēm. Un mūsu parlaments apme, ir apmeklējis Lībiju, ir izpratis eh, migrācijas spiedienu uz Lībiju no, no Lībijas jau iepriekš. Mēs saprotam, kā sacīja būsu tilkums spiedienu, kas eh, tiek izdarīts uz Maltu šobrīd. Un mans pirmais jautājums neraugoties uz to, ka Tunisijas bēgļu skaits Lampedūzā ir pieaudzis. Bet eh, padomu secinājumos un Alstrēms kundze sacīja, nebija eh, lielas vēlmes um, pārvietošanai un šīs nāstas sadalīšanai. Parlamentā mums ir jau bijuši problēma un ārkārtīgi situācija, par kuru runāja Busutilkungs ir ārkārtas situācija. Ļoti daudz cilvēku, kas ierodas Lampedūzā, ir uh, izglītot un tāpat arī citas sabiedrības daļas ieplūst. Un vai uh, bija kas padome lēmts, lai mēs varētu atrisināt patvērumu paketi un uh, procedūra direktīva. Visi šie jautājumi, kas ir jāskat padomē, kur mēģina atrisināt problēmu. Tas nav komisijas jautājums, bet vai jūs redzat šeit steidzamību? Otrkārt, ja mēs runājam par steidzamību, tad mums nevajadzētu runāt par vidēju e, termiņu. Ir atsevišķas valstis, kas nav iekļauts atpakaļ uzņemšanas nolīgumos, bet ir jādomā par partnerattiecībām, kuras ņem vērā nepārtrauktās izmaiņas šajā reģionā. Demografisko situāciju, iedzīvotāju eh, vecumu un problēma, ko pieminēja Busutilkungs Maltas sakarā, ir ļoti nopietnas, un mans jautājums no manas grupas būtu, ka mēs apzinājāmies šo problēmu vai būs eh, pietiekami atrisināt, ātri atrisināt patvērums eh, pakets jautājums un vai mēs šos jautājumus risināsim īsā termiņā vai mēs meklēsim vidēju un īsa ter, gara termiņa risinājumus. Paldies, Marais kungs, Vēbers kundze. Paldies, es gribu pateikties mūsu godājumiem viesiem, kad ir kopā ar mums šobrīd un īpaši E, vērtēju to, ka viņi bija gatavi izteikties, e, sagatavoties tik īsā laikā, un ir ļoti labi, ka parlaments e, var saņemt informāciju, uzdot jautājumus un saņemt skaidrojumus. Tīri personiski gribētu teikt, ka 89. un 90. gadā, kad notika izmaiņas Rietumē Eiropā, tad Eiropas eh, kopiena to laiku bija pilnīgi nesagatavota. Un nebūtu nav pārsteidzoši tas, ka arī šoreiz Eiropas Savienība ir pārsteigta, ka notiek pārmā, izmaiņas, jo mēs runājam par, mm, par režīmu mājiņu Ziemeļāfrikā. Un es saprotu, ka mums ir jāno, eh, eh, jāsaprot atšķirības starp Tunisiju, Eģiptu un Lībiju Un, protams, mēs esam saprātīgi cilvēki, mēs apzināmies, ka tur ir Eiropas pilsoņi un viņi ir prioritāte Eiropas Savienībai. Taču, kamēr mēs runājam, ir jāapzinās, cilvēki tiek nogalināti, un tas notiek jau kādu laiku. Un atskan balsis ne tikai manējā, ka Arī šoreiz Eiropas Savienība ir reaģējusi negluži tad, kad vajadzēja reaģēt, bet ar kavēšanos un varbūt nepietiekami spēcīgi, lai gan es saprotu, ka šobrīd mēs mēģinām e, darīt to, kas mums ir jādara. Man ir pāris jautājumi. Es saprotu, ka Frontexā jau tiek strādāts pie atšķirīgiem scenārijiem, atkarībā no tā, kas varētu notikt. Viņu rīcībā ir eksperti, un es saprotu, ka komisijas līmenī notiek šī sadarbība. Taču es gribētu jautāt, ja vai tiek veidot kāda krīzes uh, Eh, struktūra, kas var, var, var rīkoties katrā brīdī, kad tas ir nepieciešams, jo tas būtu ārkārtīgi svarīgi, jo šeit ir ne tikai par darbošanos, bet arī par finansējumu. Un, ja, un 25 miljonu finansējumu ir nekas. Paldies, Sargentīnī kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, būtībā cilvēks, kurš tiek evakuēts, arī ir bēglis. Tāpēc ir mazliet cīniski raudzīties uz to, kā mēs nosūtām kuģus un lidmašīnas, lai glābtu Eiropas Savienības pilsoņus, kas tiek evakuēti, bet te pašā laikā uh, mēs mēģinām migrantus nosūtīt atpakaļ uz Lībiju. Varbūt komisijas vai Frontex pārstāv varētu pastāstīt par to, kas notika ar Lībijas un Itālijas vienošanos un to vienošanos, kas Eiropas Savienībai ir ar Lībiju. Un kas pat, pat laban īsteno patrulēšanas darbu vidusjūrā? Un kas notiek ar cilvēkiem, kas. Uh, gribēs tomēr doties pāri vidusjūrai, kaut arī pat labandā plūsma ir kā pierimusi. Un te ir jautājums, kā varētu palīdzēt Itālijai eh, šo bēgļu profilu izskatīšanā. Kad mēs eh, bijām at, Atenās, tika secināts, ka bēglis nevarēja lūgt eh, patvērumu Frontex aģentūrā. Uh, tam tas bija jādara kaut kur citur. Ja jūs sakāt par profilu izskatīšanu, tad kurš to dara un uh, kā tas tiek īstenos? Cik daudz šādu patvērumu pieprasījumu ir no Magreb valstu pilsoņiem? Un vai jūs atceraties, ka pirms eh, brīvdienu pārtraukuma mēs šeit runājām par eritriešiem, kas bija eh, li, iesprūduši Lībijā tūkstnesī un kurus draudēja nosūtīt atpakaļ? Uh, Un tajā laikā parādījās šī atsauce uz darījumi ar, ar Lībiju. Es domāju, ka mums vajadzētu mazliet pārvērtēt, ar ko mēs iesaistāmies darījumos un kā mēs domājam, mēs, ka mēs varētu mūsu atbildību pārlikt uz citiem. Tiešām ir cīniski raudzīties uz to, ka tie, kam bija paredzēts uh, Eh, nodrošināti, ka vidusjūrā nav bēgļu, tagad atkal cilvēkus apspiež. Un te tiek ziņots, ka eh, bēgļu plūsma ir apstājusies, tāpēc, ka lībieši ir eh, līliski īstenojuši savu robežu kontroli, bet man šķiet, ka tas skan ciniski. Un mums, kā sociāldemokrātiem, demokrātiem, Nav pieņemams tas, ka mēs uz to raugāmies kā uz kādu pagaidu krīzi. Mums ir nepieciešams izstrādāt īstus ilgtermiņa secinājumus un jāievieš kārtība bēgļu un patvēru meklētāju politikā. Es paldies, saka priekšstādātājs, dodu vārdu Tavares kungam, ja neviens cits tagad negrib izteikties. Tavares kungs. Uh, Paldies, eh, paldies eh, visiem, kas šeit piedalās sarunās. Paldies par jūsu sniegto informāciju par to, kas tiek plānots. Šiet, ka, ja pareizi saprotu, ka te tiek eh, izvērstas ļoti plašas robežu uzraudzības operācijas, bet te vienalga ir runa par robežu uzraudzību un drošību. Bet kā būtu, ja izrādās, ka tā ir milzīga humanitāra operācija? Robežu aizsardzības operācija varētu arī būt nepietiekams solis. Uh, vai tas tomēr nepalielina humanitāro risku? Es nepiekrītu Laitinēn kungam, uh, kad viņš saka, ka te ir runa par pilnīgi dažādām valstīm. Uh, Jā, bet tad, tad var būt desmit dažādas situācijas, vai tā būtu Maroka vai Tunisija. Sīrijas un Turcijas, eh, Sīrijas un Turcijas robežas vēl ar vienu ir bēgļi no Irākas. Jautājums tad, cik lielā mērā mēs esam gatavi uzņemt šos cilvēkus uzņemšanas centros mūsu pašu teritorijā, eh, kā mēs varam pārstrādāt, eh, pali, apstrādāt pali, lielāko patvērumu pieprasījumu skaitu. Un šī problēma ar vienu rodas atkal. Un te vēl mazliet tiek jau ir sajukums starp to, uh, vai tie ir neregulārie imigranti vai pa, patvērumu meklētāji, jo īpaši tunisiešu gadījumā. Kad no Tunisijas uh, uh, Eiropā nonākušais migrants tiek nosūtīts atpakaļ Tunisijā, tad tur viņš kļūst nelegāls tad mums jādomā, kā mēs varam uh, visaptvaroši atbildēt uz visu šo, uh, sniegt atbildes šai informācijai, šai situācijai. Mums palīdzētu divas lietas. Pirmkārt, ārkārtas uh, situācija prioritārie reģioni. Un tas attiektos tieši uz šādiem gadījumiem. Mēs par to jau daudzreiz runājām humanitārajā krīze negadās regulāri. Var gadīties, ka tas notiek janvārī, februārī, un eh, te ir jāskatās, kuros reģionos. Un otrkārt par eh, krīzes komandām, eh, par kurām runāja arī mans kolēģis. Te varētu būt tāda pārvietošanas vienība ar 5, 10, 15 cilvēkiem, kas strādā tieši ar pārvietošanu Un te ir jādomā šis, šīs atkarības apjoms, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi uh, no diktatoriem. Itālijas iekšlietu ministrs apgalvo, ka vienošanās ar Lībiju nav pārtrauktā, tikai pat laban nedarbojas. Mums ir jāpārdomā tiešām mūsu migrācijas politika, lai e, mūsu atbilde, mūsu reakcija būtu vienmēr vienāda un e, visaptvaroša. Paldies, Tavāris kungs, priekšstādātājs. Un EFR grupas vārdā. Porgecijo kungs, paldies! Eh, gribu pateikties iepriekšējiem runātājiem un pateicos arī mūsu viesiem, kas mums sniedz ļoti svarīgu informāciju. Gribētu atgriezties pie pāris jautājumiem. Es gribētu zināt, kādas kritērijas jūs izmantojat jūsu izvērtējumos? Jūs runājat par 25 miljoniem eiro. Kam, ko tas var sekt? ņemot vērā šādus, eh, eh, šādus situāciju un visu tās plašo ietekmi, tas attiec ne tikai uz eh, Maltu un Lampedūzu, tā ir vispārējā ārkārtējā situācija. Es gribētu satīt, sacīt, ka cilvēki Lampedūzā tiešām varonīgi uzņēma imigrantus, kas tur Uh, nonāca. Jo patiesībā šī sala ir ļoti maz, tur ir tikai 4000 iedzīvotāji un 6000 migrantu tur nonākuši. Un uh, te ir arī jādomā par uh, sanitāro situāciju. Šie jautājumi arī ļoti svarīgi. Eiropa man šeit vienmēr ir apzinājusies, ka daži posmi robežā, robežās ir pārgāk aizsargāt nekā citi. Mēs gadiem ilgi jau esam zinājuši, ka šāds risks pastāv. Un, jo un vairākus gadus šī plūsma bija mazāka, ziemas laikā uh, arī vētrainas jūras dēļ, bet tikko laiks paliek uh, labvēlīgāks, uh, bēgļiem tā viņi tūkstošiem ierodas. Un Lībijā situācija ir. Uh, ļoti bīstam. Tāpēc gribētu zināt, kāda pasākuma ir paredzēta, kādā laika periodā, un tad es gribētu zināt, ko jūs esat paredzējuši darīt, ņemot vērā to, ka tiešām mēs saskaramies ar milzīgi ārkārtas situāciju. Man šķiet, mums tas jāapzinās. Tādas valstis kā Malta un Itālija nedrīkst pamest vienas saskaroties ar šo lielo problēmu. Es te dzirdēju, ka daudz cilvēku ar lielu um, pārliecību runā par solidaritāti. Daudzi deputāti uh, te izplata deklarācijas par to, ko mēs darām un ka viņi uh, iesaistīsies šajā ārkārtas situācijā, taču mums ir jādara vairāk, jo, jo te tiešām ir milzīga ārkārtas situācija, bēgļu plū, bēgļu plūsma tikai palielināsies. Mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu atbildība, un tā ir vislielākā problēma. Mums tiešām ir jāizstrādā konkrēts plāns, lai varētu eh, šīs plūsmas apstrādāt, jo nevar to gaidīt tikai no Itālijas un Maltas vien. Un te es gribētu jautāt eh, komisijai un vispār jums visiem, ko jūs domājat par Maroni Itālijas ministru ministra priekšlikumu Eh, sniegt eh, finanšu un materiālo palīdzību šiem cilvēkiem. Mums šķiet, ka, eh, ka tad, ja mēs nevaram sniegt šo palīdzību viņiem viņu valstīs, tad nav jēgas viņiem palīdzēt mūsu valstīs. Priekšstādātājs turpina. Nākošais runātājs, kas bija paredzējis izteikties, neizteiksies, bet tagad pārstāvis no Eiropas parlamenta Māgrebas delegācijas Panzerī kungs, un pēc tam būs pirmā reakcijas kārta, lai tad varētu atbildēt uz jautā, atbildēt jautājumiem. Pats Zerikungs, lūdzu. Grācie. Paldies. Mēs zinām, kā pārējais posmi nav e, viegla lieta. Mēs to esam redzējuši Tunisijā un Eģiptē. Eģiptē un Lībijā tas būs vēl daudz grūtāk. Un mēs nevaram vienkārši pieņemt, ka lietas nokārtosies uh, glūdi. Tāpēc mums ir jāizstrādā steidzamas institīvas attiecībā uz ilgtermiņu un ilgtermiņu. Mums tās ir efektīvi jāīsteno. Komisārs Fūle un komisāra Malstrēm būs galvenās atbildīgās personas šo uh, institīvu koordinēšanā. Rīcības plāni, kas ir izstrādāti un pasākumi, kas jau tiek veikti, ir ļoti labi. Ir arī paredzēta finanšu līdzekļa, taču mums ir jāpieņem šeit ilgtermiņa pieeja. Mums jāsaprot, kā rīkoties ar cilvēkiem, kas jau ir Tunisijas, uz Tunisijas robežām skaidrs, ka viņi tur ilgi nepaliks un eh, tas rosina milzīgas pāris, un tāpēc es gribētu, lai komisāri sn pievērstu lielāku uzmanību, izstrādājot visaptvarošāku finanšu programmu, jo 25 miljoni tiešām ir nepietiekama summa. Mums ir nepieciešama pieeja Eiropas līmenī. Jāskatās, kā mēs varētu pārvietot imigrantus. Mums ir jāizstrādā pieņemama politika, kas ir pieņemama visiem attiecībā uz vidusjūras jomu Es domāju, ASV varētu mums sniegt atbalstu ātrajā reaģēšanas jomā īstermiņā un ilgtermiņā. Mums ir jābūt uh, attiecīgai politikai pamatojoties uz uh, esošo vienošanos un jāatbalsta arī valstis viņa ceļā uz demokrātiju. Un es augstu vērtēju to, ko sacīja Vimona kungs, investīcijas Tunisijā ir ļoti svarīgas, jo tā ir tā vieta, kas varbūt atsauces punkts likumībai un tiesiskumam Ziemeļāfrikā. Mums jāvirzās uz lielāku demokrātiju šai reģionā, bet arī jā, jādomā par ciešāku sadarbību, partnerību. Tunisija ir tiešām uh, pa, panākums tās demokrātijas iespējai pa, ieguvē. Paldies! Gomeša kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju Vimona kungam pajautāt, jūs pieminējāt tās prioritātes apturēt vardarbību un tā tālāk. Arī Malmstroms kundze to teica. mēs šeit runājam par psihopātu apturēšanu, psihopātu, kam ir ķīmiski ieroči. Jūs par to jau ilgi zinājāt un visus šos gadus neko nedarījāt. Ir skaidrs, ka mm, pašlaik nav lēmumu no drošības padomis, eh, pat piemēram par zonu, kur nav pieļaujami lidojumi. Uh, kādas pašlaik ir iespējas, kā amerikāņi saka. Mēs šeit runājam par mūsu atbildību aizstāvēt Lībijas iedzīvotājs un citus cilvēkus, imigrantus Lībijā. Bet mums arī jāizstāv, jāizsargā tie eiropieši, kas joprojām ir Lībijā. Otkārt, ja runājam par migrantiem, par bēgļiem, kādas ir Eiropas prioritātes. Vai mēģināt nepieļaut šo pūļu nonākšanu Eiropā, vai Frontexam ir tāds uzdevums, vai mēs runājam par nopietnu humāno palīdzību, kas ne tikai radīs atpazīstamību mums, kuras mums nav, un sniedzot šo humāno palīdzību, uh, atbalstot uh, ANO atgriešanos uz šo te valstu robežām, varbūt būtu tas labākais veids, kā mēs varētu cilvēkiem palīdzēt tā vietā, lai iesaistītu Frontex. Otrs jautājums. Ir daudz migrantu, par kuriem mēs vispār nezinām, tie nav tunisieši, eģiptieši, viņi, piemēram, ir no Eritrejas vai no kurienes citurienes tie ir visi apdraudētākie, bet ko mēs darām viņu labā? Piemēram, iesaistot uh, ANO migrācijas organizāciju tādās vietās kā Bengāzija reģionā. Un vēl jautājums, kā jūs domājat, ietekmēt, strādāt ar jaunajiem politiskajiem aktieriem, kas nāks psiho, psihopāta vietā? Šeit es nerunāju ne tikai par NVO, bet, piemēram, arī par Nacionālo padomu, kas izveidota Bengāzī. Kā mēs politiski mēģināsim ietekmēt šo te, šīs te jaunās eh, institūcijas. Paldies, Gomešs kundze, saka priekšsēdētājs. Tagad tādā pašā kārtībā kā sākumā dosim iespēju izteikties um, mūsu viesiem. Pirmais būs Georgos Kungs no Ungārijas prezidentūras. Lūdzu, jūs runāt pēc iespējas īsāk. Paldies! Es izteikšos pavisam īsi. nu, visi e, padomē atzinuši, kādi pakalpojumi tika sniegti, kas tika izdarīts, un nu, man liekas, ka tā rīcība bija pilnīgi varoņa cienīga no šīs mazās dalību valsts. Bet es gribēju pievērst jūs uzmanību tam, ka situācija ir daudz e, plašāka, sarežģītāka, piemēram, runājot par to lielo migrantu skaitu, kas ieradās 2010. gadā, par ko gan īpaši netika plaši izziņots Un, ja runājam par situāciju atsevišķās dalību valstīs, mums e, viss tas būtu jāņem vērā un jārunā arī par e, horizontālo sloga sadalījumu starp dalību valstīm. Mēs arī redzējām, cik nopietni padomņem šīs lietas, e, runājot par Ziemeļāfrikas dosjē, par to jau runāja februāra padomē, runās arī martā. Uh, Un migrācijas un bēgļu jautājums būs viens no svarīgākajiem jautājumiem arī jūnijas padomē. Protams, arī tuvākajos mēnešos un nedēļās. Ungārijas prezidentūra arī vēlas eh, nodrošināt, ka tiek pabeigts darbs pie Eiropas bēgļu sistēmas līdz 2012. gada beigām. sekas tam, ka netiek ieviests izpildīts Lībijas Itālijas līgums. Un ja mēs runājam par šīm sekām, tad ir jāņem vērā tas, ka migrācijas plūsmas no Lībijas uz Tunisiju, Eģipti un tā tālāk ir horizontālas plūsmas, bet ja šīs plūsmas kļūs vertikālas, tad radīsies nopietnas problēmas Eiropai. Jūs no uh, komisijas un Frontex un ārējās rīcības dienesta vēl vairāk par to dzirdēsiet. Varbūt viņi jums pastāstīs, vai viņi ir gatavi strādāt šāda veida situācijās un ir spējīgi reaģēt. Malmstrāns kundze, lūdzu. Paldies. Mums ir nekavējoties jāpalīdz kaimiņu valstīm, lai varētu palīdzēt atvieglot humāno situāciju. Mēs esam aktivizējušies, tur ir cilvēki no komisijas, mēs sadarbojamies ar NVO, mēs nosūtam uh, uh, naudu un, protams, mēs sekojam situācijai ik pa stundai. Nav tāda formāla krīzes grupa, bet ir neformāla krīzes grupa, kur. Uh, Un es eh, ikdienas sazinos ar Fīles kungu, Aštonas kundzi, ar Laitinenu kungu, ar Eiropolu, ar prezidentūru, ar eh, dažādiem spēlētājiem, kas eh, ir iesaistīti, un Guteres kungs Eh, pārstāvis apmeklējot CEP pagājušā nedēļā, mums, vārdu sakot, eh, nepārtraukti kontakti. Un, protams, būtu ļoti labi, ja eh, patvērumu sistēma jau būtu gatava, bet tā ir mana vēlme, un es zinu, ka Ungārijas prezidentūra dara visu, ko var, lai šo jautājumu virzītu, un es varu tikai viņus mudināt un apsveikt. Mēs arī, protams, apskatām dažādus scenārijus kopā ar Frontexu, ar dalību ar citām struktūrām, lai redzētu, kāda, kāda situācija var izveidoties. Es pieminēju 25 miljonus eiro, kas ir DG Home rīcībā šobrīd. Tā nav liela summa, mums ir jāmeklē citas summas un mums ir jāidentificē visa nauda, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir 78. pants, kas arī mums piešķir iespējas iegūt līdzekļus un meklēt papildus eh, fondus ātriem izdevumiem. Tas viss šobrīd notiek, un mēs meklējam arī dažādas iespējas, lai varētu palīdzēt eh, humānajā plānā. Eh, Būsu tilkungs norādīja, ka apetīti iekšējai pārvietošanai nav pārāk liela, bet ir tas zināma solidaritāte un visas dalībvalstis uh, apstiprināja, ka tas ir Eiropas jautājums. Ar Laitinen kungu mēs runājam, kādas iekārtas būtu vajadzīgas, ko mēs varam palīdzēt katrā ziņā. Uh, ja Malta nokļūs zem ļoti liela spiediena, tad Eiropas eh, valstis nāks palīgā. Un, protams, arī ilga termiņa perspektīva, lai varētu atbalstīt reģionu un attīstīt, palīdzēt tam attīstīties demokrātiski. Mums, protams, jautājumi jārisina, kad tas attiec arī uz legālo migrāciju, bet tas jau būtu ilgākā perspektīvā ilgākā termiņa ar ārējās darbības dienestu. Un tas, kas var tikt izdarīts, arī tiek darīts. Un mums ir jāapzinās, ka e, bēgļi e, nonāks līdz Eiropai. Un nav nekādas, e, nav runa par to, ka Frontex varētu raidīt viņus atpakaļ, viņiem ir nepieciešama palīdzība. Paldies, Vilmonkungs, ģenerāldirektori. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu eh, papildināt to, ko sacīja eh, komisāru un padomas prezidentūru. Eh, raugoties uz situāciju uz vietas, varbūt būtu nozīmīgi nošķirt dažāda veida uh, imigrantus. Uh, ar kuriem mēs saskaramies. Pirmkārt, Eiropas pilsoņu evakuācija. Tie, kas atgriežas mājās. Tālāk Tunisijas Eģiptes pilsoņi, kuri šķērso robežu, lai varētu atgriezties mājās vismaz šobrīd. Viena no problēmām ir uz Tunisijas robežas, kā jau sacīju iepriekš, jo ir eģiptieši, kas ir devušies uz nepareizo robežu un gribētu atgriezties uh, savā valstī. Taču es gribētu arī šo dalījumu norādīt šobrīd starp Ēģiptu un Lībiju. Ēģiptes armija eh, ir ņēmusi savā pārziņā lietas, un tas notiek ļoti sakārtot. Uz Tunisijas robežas eh, pietrūkst cilvēku resursu un iekārtu, un tur ir saņemti aicinājumi sniegt palīdzību starptautiskajai sabiedrībai. Tālāk ir otrā grupa, par ko vēl neviens šorīt nav runājis. Un tie ir trešo valstu pilsoņi. E, aptuveni 25 tūkstoši Ķīnas pilsoņi, tālāk Filipīnieši. Un Mēs esam mēģinājuši viņiem sniegt palīdzību, tāpat arī viņu valstis ir nosūtījušas mm, kuģus, lai varētu palīdzēt atgriezties tālāk Āfrikas pilsoņi no Dienvidu Āfrikas, eh, eh, Āfrikas dienvidu daļas. Tāda ir ļoti daudz. Uz robežas starp Lībiju un Ēģiptu, Lībiju un Tunisiju kur viņi šobrīd ir grūti pateikt. Dažkārt pat atsevišķi šo izcelsmes valstu lēmējiestādes Čādas, Nigērijas, Nigēras uzskata, ka viņi varētu atgriezties mājās dienvidu virzienā. Un, ja vardarbība notiek piekrastē, tad drīzāk viņi dosies uz dienvidiem, nevis uz ziemeļiem. Bet, uh, līdz šim mēs vēl neesam pārāk daudz šos bēgļus redzējuši. Tāpat vēl viena problēma, kas var rasties, jo mēs redzam, kas notiek Lampedūzā. Iespējams, kā Lībijas pilsoņi, ja nestabilitāte paliek, kuriem būtu nepiecie, nepieciešamība atstāt savu valsti un doties citur. Katrā ziņā mēs sekojam situāciju ļoti cieši, bet, manuprāt, ir ļoti sarežģīts šobrīd. Skaidri paredzēt, kas varētu notikt, un Frontex pārstāvis sacīja, ka mēs runājam par vairāk nekā miljonu pilsoņu no Āfrikas dienvidu daļas, kuri varētu ierasties, bet šobrīd vēl tā tas nav noticis. Nākamais jautājums. Tunisija. Tā varētu būt tipiska valsts, kas varētu būt panākuma stāsts. Un mēs esam gatavi apspriest šo jautājumu un Vienīgais, ko es varu sacīt, ir, ka sarunu vešana ir nepieciešami vismaz divi. Mm. Mums ir nepieciešamas uh, varas un lēmē iestādes, kas ir uh, saru, ve, spējīgs vest sarunas. Šobrīd ņemot vērā valstu opozīcijas, jūs redzat, ka premjerministrs ir atkāpies, ir cits premjerministrs iecelts, arī viņš tiek pakļauts kritikai, tad vēl viens ministrs, zinātnes, rūpniecības ministrs ir atkāpies vakardien. Mums ir jāstrādā ar Tunisijas varas iestādēm, lai mēs iestādēm pagaidu valdību, bet Mums ir nepieciešams skaidrs redzējums tam, kā mēs varam darbu virzīt uz priekšu. Tālāk trešais jautājums, kas man tika uzdots, ko mēs varam darīt, lai pārtrauktu vardarbību. Ķīmiskie ieroči esmu par tiem dzirdējis un tie tieši tāpat kā jūsu informācija medijos, un tā ir informācija, kas ir jāizvērtē un kas ir jāapstiprina. Šobrīd nekāda apstiprinājuma nav. Mēs um, uh, uh, uzturam kontaktus ar organizācijām, kas var sniegt mums informāciju, bet nekādu uh, apliecinājumu nav. Tālāk lidojuma aizlieguma zona. Uh, tas izskanēja apvienoto nāciju uh, drošības padomas debatēs, bet tas fakts, ka 50, 15 locekļi drošības padome nav eh, nav piekrituši tam nā, tuvākā nākotnē šis jautājums var atgriezties, bet pagaidām vēl par to runas nav. Un skatīsim, kā debates turpinās, nepārtraukti tiek situācija pārskatīta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 by the interpreters. We're going to have to reduce the number of members which have shown willingness to koordinātoru pārstāvis, bet tagad uh, mums ir, uh, es varētu vēl nākt klājā ar 15 minūtēm, bet ne ar 10. Bet tagad ir jautājums par, uh, tagad ir jautājumi, lai mēs varētu gūt atbildes no uh, Eiropas Savienības ārējās darbības dienas, no komisāra. Bet eh, lūdzu, tad turpināsim darbu tā, kā es biju ierosinājis. Dodu vārdu Defleru kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Bill Murrayam ir lieliska filma par eh, mamutiem. Nezinu, kā šī filma ir eh, tūko dažādās valodās, bet katrā ziņā situācija nav mainījusies. Malstrēms kundze mēdz būt ļoti progresīva Laitinēn kungs, vai jūs varētu mani ieklausīties, lūdzu? Piecus gadus mēs skatījāmies uz Frontex, arī Busilkungs to apzinās, kā iespēju samazināt bēgļu plūsmas. Un te mums trūks skaidru paziņojumu par to, kā, kā tiks aprūpēta bēgļu cieņa. Cilvēki saka, ka, cil, ka cilvēka tiesības ir pamatlieta, taču arī Grieķijas, Lampedūzas un Maltas gadījumā tas jāņem vērā. Mēs te tā kā noraugāmies Berlusconi teātrī Lampedūzas gadījumā, taču nav dzirdams nekas vairāk par to, kas notiek starp Gaddafi un, Gaddafi un Berlusconi. Tas viss ir mainījies. Berlusconi var organizēt milzīgas viesības, taču viņš nevar uh, Uh, darboties ar bēgļu plūsmām tā, ka tas ir nepieciešams. Mums šīs diskusijas turpinās, taču mēs nerisinām konkrētās problēmas. Mēs vienkārši tās aizslaukām kaut kur zem paklāja. Un, un, un tas, kas nav nekāda jēga tam, ko tu te pirmīt sacīji, dārgais kolēģi. This Infeld, please. Yes, thank you, Chair. Dintfeld kundze lūdzu. Tie ir, tie ir briesmīgi uh, cieņas aizskārumi, kas šeit izskanē. Mēs runājam par ļoti dramatisku, sāpīgu situāciju, un es vienkārši negribu pieņemt šādu rupju valodu, kas te izskan. Vienošanās starp Itāliju un Lībiju darbojas lieliski, Es atvainojos pā, pārtrauc priekšsādātājs, eh, jūs esat pārsnieguši runai atvēlēto laiku. Vārds Intfeld hundzei. This, this very... Iespējams, ka mm, te mēs neizrādām eh, pareizo cieņu, bet te ir milzīgs problēmas. Varbūt mums, Eiropiešiem, būtu jāatceras tas, ka mēs tagad uh, varētu būt uzņēmēja valsts, bet mēs bijām savulaik izcelsmes valstis, jo cilvēki devās prom no kāra, no vajāšanām un no nabadzības, un uh, pret viņiem neizturējās kā pret krimināliem elementiem, bet uh, tos uzņēma. Un vairākas lietas, ko es gribētu minēt. Es šeit dzirdēju, ka Eiropols ir iesaistījies. Es gribētu zināt, kā tieši ir Eiropola loma un kā tas sadarbojas ar Frontex. Otrais jautājums saist, īpaši Ungārijas prez, prezidentūras pārstāvjiem un Vimona kungam. Ir citas valsts, par kurām mēs šodien nespriedām, bet kur arī problēma briest. Vai ir kaut kādi plāni, vai mēs jau esam pāredzējuši sniegtām atbalstu vai uzņemt eh, bēgļus no šīm valstīm? Un visbeidzot man jāsaka, žēl, ka komisāri devusies prom, bet es, es protams, zinu, ka aizliet Duflē prom kungs, ka viņai ir daudz kas darāms. Viņa pieminēja 25 miljonus kā ārkārtas fondu. Šķiet, ka šī summa ir ļoti neliela, ņemot vērā situācijas problēmas apjoms. Gribētu zināt, uh, kā šī nauda tiek piešķirta un cik daudz vēl mēs varētu iegūt. Paldies! Paldies, Kellers kundze, uz vienu minūti. Paldies! Jautājums komisijai. Ceru, ka varēsiet atbildēt. Tik uzdot jau pirms tam. Uh, Lībijā ir e, bēgļi, kas no Itālijas tika aizsūtīti atpakaļ. Es gribētu zināt, kāda veida aizsardzību mēs viņiem nodrošinām, vai mēs neesam atbildīgi par tiem cilvēkiem, ko mēs nosūtām atpakaļ uz Lībiju. Jautājums par Frontex. Jūs minējāt, ka jūs neliedzat cilvēkiem doties Eiropas, uz Eiropas Savienību. Es gribētu zināt, ko Frontex tieši darīja pagājušajā nedēļā vidusjūrā. Uh, Ko jūs dariet, kad cilvēki ieradās, kāda veida panākums jūs guvāt, ko jūs reāli darātu? Jautājums padomē. Kad jūs beidzot pabeigsiet šo pārvietošanas eh, koplēmumu procedūru? Un vispēcot vispārējais komentārs, man tiešām rodas jautājums, vai šī diskusija uh, nav tāda, kāda savulaik, kad jūs apspriedāt par revolūcijas Austrum Eiropā, vai jūs uzskatījāt arī šo par tādu bīstamu situāciju, vai jūs apzinājāties, ka tā var novest pie kaut kā laba? Triandā Filīdis kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs, man ir viena minūte un divas īs, divi īs jautājumi. Es uzmanīgi skatīju, eh, klausījos Eštons kundzes sacītē un visu citu Eiropas Savienības pārstāvi runās, taču man šķiet, ka mēs nerunājam tajā valodā, kuru saprot Eiropas Savienības pilsoņi. Es gribētu praktiski zināt, kuras valsts ir gatavas uzņemt bēgļus. Skaidrs, ka bēgļu skaits neizbēgam būs milzīgs, uz Grieķiju, tāda būs jo īpaši daudz, un es gribētu zināt, kā dažādās Eiropas Savienības dalībvalsts ir paredzējušas iekļaut šos cilvēkus viņu sabiedrībās. Šie cilvēki nāk no nabadzīgām vidēm. Paldies, viena minūte. Es gribētu uzdot jautājumu uh, Ungārijas prezidentūra vai jebkuram citam paneļa locekļiem. Kāpēc izklausās tik pašsaprotami? Uh, ka Eiropas Savienības nodokļa maksātāji, mm, nelielie uzņēmumi, medmāsas, skolotāji maksā par šo kritušo diktatūru kļūdām. Vai milzīgā eh, nauda, iesaldētā nauda uh, ko diktatori ir nozaguši savām tautām, nevarētu tikt izmantota uh, no to valstu puses Eiropā, kuras ir spiesas uzņemt šos patvēru meklētājus. Otrais jautājums. Komisāra Malstrēma minēja, ka nekādā gadījumā šos cilvēkus nespiedīs atgriezties viņu izcelsmes valstīs ļoti labi. Uh, bet eh, tad, ja viņiem tiešām draud briesmas, bet mēs runājam par demokrātiskām uh, pārmaiņu procedūrām, ja tiešām būs demokrātiskas valsts nodibināsies, kāpēc viņi nevarētu atgriezties tais valstīs. Tagad mēs pieturēsimies pie Dehanta sistēmas. Tagad es saprotu no tautas pastīs, Papa Nikolau kungs eh, gatavs izteikties. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties. Laitinēna kungs teica, ka šī situācija ir saistīta ar migrantu plūsmu problēmu Grieķijā un citās dalību valstīs. Pirms divām dienām tika paziņots, ka iespējams netiks pildīts jaunais līgums, pie kura beigšanas mēs strādājam jo eh, netika piešķirts atvieglotais vīzu režīms. Vai Eiropa kaut kā ir reaģējusi uz šādu Turcijas paziņojumu? Lambrinidis kungam vārds uz vienu minūti. Pavisam īsi. Man liekas, ka krīzes situācijās eh, priekšā izpeld tie visnepatīkamākie jautājumi. Tātad ierobežojuma problēmas, ko radījuši Dublina divi lēmumi. Es gribēju pievērst uzmanību tam, ka daudzas dalībvalstis padomē īpaši nedomā par solidaritātes jautājumu bēgļu sadalē. Te atbildība vienkārši tiek mesta no vienām rokām otrās. Dažas valstis vēlas vienkārši migrantus aizsūtīt atpakaļ un negrib risināt šo lietu. Vienkārši jautājums. Tā kā Malstroms kundze nav, tad es to Vimont kungam jautāju. Vai padomē ir kādas valstis, kas norādījušas, ka ir gatavas pieņemt bēgļus, izskatīt viņu pieteikumus? Es domāju, ka daudzas valstis būs gatavas. Un ja mēs sniegsim finansiālu palīdzību, šādām valstīm nepalīdzēs Maltai, Grieķijai un tā tālāk risināt migrantu plūsmas problēmas jo ir skaidrs, ka bēgļi cieši visvairāk. Ja mēs runājam par solidaritāti, varbūt padomu beigu beigās pamodīsies un ļaus atrisināt to problēmu dalību valstīm un bēgļiem. Bonsignor kungs. Paldies, priekšsēdētāji! mēs esam redzējuši, ka mūsu stabilitātes politika, strādājot ar diktatoriem, nav veiksmīga. Es gribēju jautāt padomēji, ko padome plāno darīt, lai izveidotu spēcīgas institūcijas, nevis diktatūras šajās valstīs. Ir skaidrs, ka nekas nav strādājis, ne brīvās tirzniecības zona, ne vidusjūras pakts, nekas cits. Tātad kādi plāni šajā ziņā ir padomēji attiecībā uz šo reģionu? Kā padome plāno izveidot atbilstošas sociālās un ekonomiskās politikas, kā padome plāno atrisināt šīs ārkārtīgi grūtās situācijas? Mēs neparedzējām to, kas notiks, cik nopietna būs situācija, ir ļoti daudz nezināmu un neskaidru faktoru. Un es īsti nevaru pievienoties uh, kolēģiem, kas apsveica izdarīto. Man liekas, ka jādara vairāk. Romero kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka Eiropas Savienība neapzinās īstenībā, kas notiek. Ka revolūcija, kas šobrīd um, vidusjūras dienvidkrastā ir tajā pašā laikā mūsu revolūcija, jo mums, mūsu skatījumam uz to, kas notiek šajās valstīs, ir jāmainās. Nekas nebūs kā agrāk. Šeit jau runa par komunikāciju. Es nevaru saprast, kā mēs varam runāt par to, kas notiek šajās valstīs, tikai runājot par enerģijas vai Eiropas pilsoņu problēmām. Man tas šķiet nepiedienīgi, jo tā galīgi nav komunikācijas problēma Eiropas Savienībai. Un es jūtos apkaunota šobrīd esot Eiropas pilsoni. Un eh, mums būtu jādomā par to, kas Eiropas Savienība ir jādara šajos brīžos. Ir pilnīgi skaidrs, ka Frontexam ir jāmainās, jāmaina nosaukums, jo valdības, kas veido šajās valstīs, ir pārējais valdības, bet sāk kļūt demokrātisks, un tāpēc vajadzēs tām sniegt palīdzību pārvaldīt plūsmas. Un e, vidusjūras dienvidkrasts būs pilnīgi atšķirīgs, un ja mēs neesam spējīgi domāt ilgā termiņā, tad e, neesam cienīgi sava darba. Paldies, un pēdējā runātāja Alfāno kundze uz vienu minūti. Karo e, kolēga Kreisla. Kreisler kungs, mēs runājam par farsu Eiropas Savienība uzvedās kā Alisa brīnums zemē. Kā tas ir iespējams, ka mums ir šāda pozīcija, ka mēs esam aizmirsuši, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par šādu diktatūru nosodīšanu? Et īpaši Lībijā, bet arī Tunisijā. Magreb delegācija apmeklēja Lībiju, un izvēlējās eh, ceļot pa valsti kā turisti, kurus vadā riņķī. Viņi neapmeklēja bēgļu centrus, un savukārt režīms varēja viņus vest tur, kur viņi gribēja, un viņi neredzēja to, kas būtu jāredz, un beigu beigās paziņoja, ka viss ir kārtībā šī delegācija. Šāda politika nav pieļaujama, lūdzu mani nepārtraukt, Ir skaidrs, ka beigu beigās mūsu pilsoņi to vienkārši nepieņems. Viņi mums ir teikuši, ka mēs esam nodevuši miljonu Āfrikas pilsoņu intereses apmaiņā pret tirzniecības politikām. Šeit es runāju par simtiem pilsoņu, kas zaudēja dzīvību, jo viņus noslapkavo Kadafī piekritēji. Itāļi, jums ir jāuzklaus kritika, jāpieņem šī kritika jo jūs strādājāt ar Kadafī, kas šauj nošā nogalina savus pilsoņus, bet tai pašā laikā jūs viņiem dodat 5 miljonus eiro. Un Berluskoni arī ne, nav teicis, ka kaut kas jādara. Priekšsēdētājs saka, ka daudzi deputāti vēlas izteikties, bet es gribu, lai jūs saprastu, ka, ja mēs gribam uzklausīt arī mūsu viesu reakciju, tad nav iespējams šādi turpināt. Tāpēc es gribētu ieteikt tiem, kam nav bijusi iespēja izteikties, iesūtīt savus jautājumus rakstiski, tā lai varētu saņemt rakstiskas atbildes no komisāra, no ārējās rīcības dienestu un tā tālāk. Tagad dosim vārdu Georgas kungam, tad Vimant kungam un tad Frontex direktoram Latinēn kungam. Gorkas kungs. Tavares kungs, jūs par procedūru runājat? À, jautājums bija, kāpēc Ungārijas e, nodokļu maksātājiem jāmaksā par šo? Bet es gribēju komentēt, ka 56. gadā viena no pirmajām lielākajām bēgļu glābšanas operācijām bija pēc notikumiem Ungārijā. Priekšsēdētājs saka, jūs te komentējāt diskusiju, nevis runājāt par procedūru. Tagad dosim vārdu Georgas kungam. E, e, es negribu šobrīd komentēt e, bojogājušo skaitu Ungārijā 58. gadā, bet norādīt dažus konkrētus punktus. Protams, cik tālu koplēma procedūra sniedzas, mēs mēģināsim darīt, ko mēs varam, taču mums būs jāstrādā roku rokā ar parlamentu, lai sakārtot šo dosie, un Ungārijas prezidentūra ir gatava pātrināt aktivitātes. Runājot par situācijām, kritiskām situācijām citās valstīs, es šobrīd nevaru paredzēt, cik tālu Arābu pasaulē procesi attīstīsies, bet Eiropai ir jāvar, un līdz šim tā ir bijusi spējīga rieģēt, lai varētu e, palīdzēt demokrātiskiem procesiem, jo ir pilnīgi skaidrs tas, ka no vienas puses mums ir jānodrošina enerģijas piegādes iekšējā drošība Eiropas Savienībā un tajā pašā laikā ir jāpalīdz demokrātiskajiem spēkiem, kuri veido šos demokrātiskos procesus savās valstīs. Un tikai pa demokrātisku ceļu mēs varam būt droši, ka šīs būs valstis ar demokrātisku nākotni, ar ekonomisku un sociālu vidi, kas uh, nespiedīs miljoniem cilvēku meklēt laimi Eiropā. Vakar eh, padomu pieņēma sankcijas, tās ir spēkā. Eh, tālāk par Eiropas eh, Turcijas atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Padome apstiprināja sarunu rezultātus starp Eiropas komisiju un Turciju un šobrīd pusēm nolīgums ir jāratificē. Šajā etapā es nevaru neko komentēt. Skatīsimies, kā situācija attīstās. Eiropas Savienība ir ļoti interesēta šajā atpakaļ uzņemšanas nolīgumā un arī padome deva zaļo gaismu komisijai uzsākt dialogu ar Turciju par mobilitātu un vīzu jautājumiem, bet tas automātiski nenozīmē vīzu režīma liberalizācijas sarunas. Par solidaritāti. Uh, es jau pirmīt pieminēja faktu, ka situācija ir sarežģītāka, un padomē mēs šobrīd pilnībā apzināmies tos izaicinājumus, ar kuriem saskars Itālija un Malta. Bet vairākas dalība valstis atsaucās uz savām aktivitātēm, uzņemot uh, imigrantus regulāros, neregulāros, un e, tika sacīts, ka ja ir jābūt patiesam, horizontālam attainojumam un priekšstatam. Bet, ja padomi ir gatava atgriezties pie šī jautājuma, tad neviens neteica, ne es tikai gribētu uh, norādīt Zviedrijas piemēru, kura 2010. gadā uzņēma vairāk nekā 40 tūkstošu bēgļu no Irākas un vairāk nekā 5 tūkstošus neregālo imigrantu uh, no Serbijas, nelūdzot nekādu solidaritātes mehānismu. Tāpēc mums ir jāņem vērā ikvienas dalībvalsts mehānismi, tad, kad mēs runājam par solidaritāti, un tāpat arī elementi attiecībās ar kaimiņu valstīm. Es domāju, ka ģenerālsekretārs eh, pastāstīs, mm, cik tālu Eiropas eh, kaimiņu attiecību procesa sarunas eh, ir šobrīd pavirzītas un kā tās tiks grozīts. Paldies, Vimon kungs! Ļoti īsi izteikšos. Un turpinot Ungārijas prezidentūras sacīto, mēs stāvam uz abām kājām, kas nozīmē jau turpināt eh, pasākums Eiropas Savienības eh, līmenī, ko, pie kuriem ir strādājuši augstā pārstāve Eiropa doma, ir jāsanāk kopā martā 24. un 5. lai pārskatītu kaimiņa attiecību politiku. Tas notiek tāpat arī tiek pieņemts zināšanai viss, kas ir noticis pēdējo dienu gaitā to pārskatīs e, komisija aprīlī, un komisija nāks klajā ar e, saviem priekšlikumiem šajā sakarā. Protams, abi jautājumi e, mīģie darbojas. Kā jau tika norādīts, mēs saskaramies ar tik plašu parādību demokrātijas eh, kustībā šajās valstīs, ka mums ir nepieciešams apzināties, kāda situācija ir iekšienē un kāda veida pasākumus mēs varam veikt, lai palīdzētu šajām valstīm. Protams, arī tika sacīts, uh, šeit nav runa tikai par īstermiņu, bet arī par ilgtermiņu pasākumiem, lai palīdzētu attīstīties šīm valstīm. Un, protams, Eiropas Savienība nebūs eh, vienīgā. Pagājušajā trešdienā bija tikšanās ar lielām finanšu institūcijām, ar apvienotiem nācijām, ar eh, da, da, to struktūrām, un ik viens mobilizējās, lai redzētu, kā var sniegt palīdzību. Tāpat arī atbalsta Eiropas investīcija bankas, Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas acīja, ka tā arī ir gatava atbalstīt. Jūs redzat, kāda plaša mēroga mobilizācija visiem, visu partneru starpā notiek, lai varētu sniegt palīdzību. Tas tad prasīs zinām laiku, un mums ir jāredz, kā notikuma attīstīsies uz vietas. Tāpat arī ir jāredz, ko tad mēs darīsim ar citām valstīm, rīts kā rīkosimies citu valstu sakarā. Mēs sekojam situāciju, taču jāapzinās, ka ikvienai valstī ir savi evolūcijas procesi. Tunisijai un Ēģiptei notiek politiska evolūcija, mēs redzam nesenos kādu notikumu Bahreinā, bet tie attīstās eh, atšķirīgi tāpat. Eh, Katārā, Omānā ir eh, jauni notikumi, un mums ir jāsako, kā situācija attīstīsies, un jāveic pasākumi, ja e, tāda vajadzība iestājas. Un arī ņemot vērā ārējā darbība dienas darba kārtība un komisijas darba kārtība. Tāpat e, vēl pēdējais punkts e, no manas puses patvēruma procedūra. Un ņemot vērā Lampedūzas plūsmu, patvērumu meklētāju procesu turpinās, taču mums ir jārunā par valstīm, kas ir beigļu izcelsmes valsts, Tunisija šajā sakarā. Uh, jāpiemin, kur politiskā situācija mainās un mums ir jākoriģē eh, savs patvērumu process, eh, ņemot vērā šajās valstīs notiekošo. Un mums ir jādomā, ko dalība valstis arī darīšai sakarā. Paldies un visbeidzot. Frontex aģentūras vārdā Lātinenkungs. Gomes kungs, kundze, vai tas ir reglamenta jautājums? Jā. Es eh, uzskatu, ka nepieņemami, ka kolēģi Alfano nāk klajā par priekšlikumu eh, par parlamentu misiju Lībijā. Viņa pirmajā dienā um, devās prom, viņa neapmeklēja aizturēšanas centru un pilnīgi nepieņemam, ka viņa nāk klajā ar šādiem paziņojumiem. Tie ir elementi, kuru mēs uzklausījām šajā vizītē. Uh, kas deva iespēju sagatavot kritisko ieteikumu janvārī parlamentam. Un Alfano kundze eh, pameta mūs pirmajā dienā jau. Eh, Gomes kundze, mēs Eh, kādu dienu apspriedīsim, kas ir reglamenta jautājums saskaņā ar parlamenta reglamentu. Eh, tie nav paziņojumi, tie nav mm, runāšana pretī kādam kolēģim, tas nav diskusiju uzsākšana, bet tā ir zināma uh, reglamenta panta uh, piesaukšana, kas nav ticis ievērots. Un tagad visbeidzot uzklausīsim. Frontex direktoru priekšsēdētāji. Es vēlos. Alfano kundze, jūs izteicāties, mēs jūs uzklausījām, un es gribu atkārtot, kas īsti notika. Es lūdzu, izstāstiet to personiski Gomeša kundze, Latinenkungs, jums tiek dots vārds. Paldies. Ja va, var, būšu pēdējais runātājs, es varēšu lepoties. Man ir tikai trīs punkti. Pirmais attiec uz cilvēku cieņu un pamatiesībām mēs darām visu, lai maksimāli ar visiem mūsu rīcībā esošiem līdzekļiem mūsu operācijās e, jomās, kas ir dalībvalstu kontrolē un Frontex koordinācijā, mēs tam sekojam. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts attiecas uz uh, Lampedūzas gadījumu. Reg imigranti no Tunisijas un it īpaši pēdējo divu nedēļu uh, gaitā uz Lampedūzu. To ļoti skaidri norādīja augstais komisārs Gutieres un komisāra Mal Malstrēma. Neuzskatiet šos kā gadījumus Eh, kur galvenokārt ir starptautiskās palīdzības meklētāji. To pilnīgi skaidri viņi norādīja. Bija atsevišķi gadījumi šajos aptuveni eh, no šiem sešiem tūkstošiem, kur jautājums bija pār patvērumu. Šī bija ekonomiski, vad, eh, ekonomisku apsvērumu vadīta nere, neregulārā imigrācija. Kā jau es sacīju, šeit ir dažādi scenāriji, un tas nozīmē, ka mēs strādājam pie patrulēšanas, galvenokārt gaisa patrulēšanas, gan starptautiskajos, gan Itālijas teritoriālajos ūdeņos, lai varētu stiprināt kapacitāti šai sakrā. Un esam izvietojuši ekspertus, lai varētu atbalstīt Itālijas kapacitātes gan skrīningā, gan debrief, gan pēc darbā. Tās ir operācijas, kas notiek nepārtraukti saistībā ar plūsmu no Tunisijas uz Itāliju. Un visbeidzot par, e. par Eiropolu, ņemot vērā to, ka Tunisijā bija administratīvs vakums, mēs vienojāmies, ir, nepiec, ka ir nepieciešama identificēta Eiropolu intervencija, lai varētu nodrošināt to, ka netiek eh, pieļauts terorisms vai sadar, saistība ar starptautisko noziedzību. Tās ir trešās līnijas aktivitātes ar mobīlo vienību, izmantojot informāciju, kas ir viņu rīcībā, jo mēs šādu informāciju šobrīd nevaram apstrādāt. Lūk, tie ir uh, tie trīs punkti, eh, kurus es gribēju norādīt, es gribu pateikties Libe komitejai par uzaicinājumu uzstāties šajā ļoti nozīmīgajā momentā. Turpin priekšsēdētājs paldies un paldies visiem mūsu viesiem par viņu pūliņiem. Par dalību diskusijās mēs eh, gribam pateikties deputāties. Um, Un arī vēlamies pateikties tūkiem par papildus 20 minūtēm šai ārkārtas uh, Lībe komitejas sēdes uh, pagarinājumam. Paldies visiem!